puzle beidzot tiktu salikt kopā un tiktu uh, arī pievienot visi trūkstošie fragmenti. Paldies! Paldies! Uh, tagad esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu un balsosim aptuveni pusdienas laikā. Tagad varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta par Dievs Demēra Garcijas konsuegras ziņojumu par trešo valstu pilsoņiem, kam ir nepieciešams vīzas, dodoties pāri Eiropas Savienības ārējām robežām. Vārds referentam Dievs Temērs kungam. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Esam mērojuši ļoti garu ceļu Atceroties, kad sākām strādāt pie šī jautājuma, gribēju pateikties eh, visiem, kas eh, palīdzēja ziņojuma gatavošanā, visiem kolēģiem, ēnu referentiem un, protams, arī komisijai par eh, labo sadarbības garu, kuru tā izrādīja, un arī Polijas, Dānijas, Kipras prezidentūrām, Īrijas un tagad arī Lietuvas prezidentūrai. Protams, man ir jāpasakās arī eh, manas komitejas sekretariātam. Šo gadu laikā bija ļoti daudz ēnu referentu tikšanās, bija astoņi trialogi, bija tehniskas dabas tikšanās, un mēs visu to darījām, lai sagatavot pēc iespējas labāku ziņojumu. 25. jūnijā mēs panācām vienošanos a, savā grupā, ETP grupā, ar liberāļiem, sociālistiem, a, kopīgi ar īrijas prezidentūru un šī vienošanās tika pieņemta 18. jūlijā vienbalsīgi padomē. Gribēju pateikties uh, visiem, ar ko mums izdevās vienoties. Protams, visi nebija vienis prātis, uh, bija arī viedokļa atšķirības, bet tas debats padara tikai krāsaināks. Gribēju pateikties komisijai. Protams, mēs varbūt varējām panākt vairāk, bet padome bija pietiekami uh, uzmanīga, delikāta un domāju, ka mums izdevās uh, nonākt pie pietiekami labas teksta redakcijas, ko pierādīja arī vienbalsīgais jā. Mēs vēlamies, lai e, vīzu politika ES kļūtu efektīvāka, aizsargājot mūsu pilsoņu intereses. Mēs e, patiešām sastopamies ar ļoti svarīgiem izaicinājumiem. Bet domāju, ka piedāvātais risinājums ir pietiekami vietas, e, jo mēs ņemsim vērā gan solidaritātes, gan uh, līdztiesības principus, ņemot vērā arī to pilsoņu intereses, kas uh, ir saskārušies ar grūtībām. Protams, mums ir jādomā arī par saviem ārpolitikas principiem. Ja runājam par uh, līdmašīnu un kuģu apkalpes locekļiem, viņiem nevajadzēs uh, turpmāk vīzas un uh, Tāpat jādomā arī par dažādām ārkārtas misijām, par palīdzības sniegšanu un uh, diplomātiem, cilvēkiem, kas pārstāv dažādas organizācijas. Protams, arī bēgļu jautājumu neaizmirsīsim, un apvienotās karalists un īrijas situācija ir īpaša. Ja runājam par apusējību, arī tā ir jāievēro, un, protams, ir arī uh, jārisina dažādi ikdienas jautājumi, no kuriem mums nekur neizdosies izbēgt. Mēs vēlējāmies piedāvāt uh, tādu ļoti pārdomātu uh, apusējības risinājumu un ir jāpiedāvā pietiekami labi uh, instrumenti, kas sakņojas solidaritātē. Dalību valstīm ir jābūt spējīgām reaģēt pietiekam ātri, ja ir skartas tās pilso, to pilsoņu intereses arī ārpolitikas uh, kontekstā. Protams, uh, tas varētu ietekmēt mūsu attiecības ar trešām valstīm, bet mums pirmām kārtām ir jāizsargā ēs pilsoņi, uh, ir jāpiedāvā risinājumi viņu problēmām, nestoties vai viņi nāk no Čehijas, Bulgārijas vai Polijas. Un ar šī teksta palīdzību mēs piedāvājam uh, tādas risinājumas, ja, piemēram, ir arī konflikti ar trešajām valstīm, jo tas varētu ļaut uh, ievērot arī mūsu pilnvaras saskaņā ar Lisabonas līgumu. Tiek runāts arī par deleģēto aktu izmantošanu, bet mums jau ir vienošanās. Ir jāizskatra uh, gadījumi atsevišķi, piemēram, juridisko pamatu var interpretēt dažādi, bet ir jāizmanto dažādi uh, likumīgie instrumenti, ņemot vērā to mērķi, ko mēs vēlamies panākt ar šo ziņojumu. Šo priekšli, par šo priekšlikumu padomu vienojās vienprātīgi un īstenībā to atbalstīja jūlī mēnesī arī visas Eiropas parlamenta politiskās grupas. Ziņojumā ir ļoti labi ilustrēts arī tas, par ko mēs vienojamies jau pašā sākumā, kad sākām pie tā strādāt, ir uh, arī tādas uh, galējās robežas, ko nedrīkst pārkāpt. Un es gribēju pateikties eh, kolēģiem par sadarbību un domāju, ka tas ir labākais risinājums, ko varam piedāvāt, ņemot vērā pēdējā laika izaicinājums. Paldies! Un tagad došu vārdu Barņiekungam. Mimits kungs uzstāsies honourable members. Paldies. Parliament. The Commission is well aware. Paldies. Priekšsēdētāji kungs, deputāti. Es gribu teikt, ka komisijā mēs ļoti labi apzināmies, cik svarīgs priekšlikums mums ir piedāvāts izskatīšanai. Šeit runāts arī par apusējību. Apusējība ir ārkārtīgi svarīga, lai vīzu politika patiešām būtu efektīva un lai tiktu garantēta solidaritāte starp dalību valstīm. Komisija ar parlamentu un prezidentūru strādāja ļoti aktīvi, lai varētu vienoties par kompromisu, kas radītu pietiekam efektīvu un juridiski nevainojumu mehānismu. Gribēju pateikties Dievs Demēras kungam par visiem ieguldītajiem pūliņiem, lai varētu panākt kompromisu. Sarunas nu dien nebija no vieglākajām bet uh, šis labais sadarbības gars nekad nepazuda mūsu darbistabās, uh, tad, kad tikās referenti, komisija un padome. Protams, ir ļoti labi, ka beidzot esam nonākuši finiša taisnē un uh, šie mehānismi bija nepieciešami, lai izveidotu tādu patvērumu sistēmu, ko nevar izmantot ļaunprātīgi, bet, protams, ir jāgarantē, ka pret visiem ES uh, pilsoņiem uh, trešās valstīs ir uh, vienlīdzīga attieksme. Mēs varēsim turpināt sarunas par vīzu liberalizāciju, apzinoties, ka tad, kad trešo valstu pilsoņi varēs ierasties pie mums bez vīzām, tie nebūs uh, tādi mehānismi, kas attiecas tikai uz vienu valsti, bet gan vispārīgi mehānismi. Un varēs uh, izmantot arī tās augstās drošības bremzes, ja, piemēram, būs uh, bažas par to, ka kāds sistēma vēlas izmantot ļaunprātīgi. Gribu pateikt, ka komisija nav īsti pārliecināta par to kompromisu, par ko šodien diskutējam. Neskatoties uz to, ka beidzot ir panākta vienošanās, komisija ir sarūktināta eh, par to, kā ir izvēlēts apusējības, reciprocitātes mehānismas. Pašreizējā teksta redakcija mums nav pieņemama, jo esam nobažījušies, vai patiešām tas ir uh, legāli un pietiekami efektīvi. Tagad daži vārdi par šo apusējības principu. Jāsaka, ka deleģētos aktus un šo principu nevar izmantot pieņemot vienu un to pašu lēmumu. Protams, ir iespējams izmantot gan īstenojošos, gan deleģētos aktus vienā likumdošanas tekstā, bet attiecioties uz dažādiem mehānismiem, bet te abu veidu akti tiek attiecināti uz vienu mehānismu. Kompromisā ir runāts, ka divu lai, gadu laikā tas būs īstenojošais akts, bet pēc diviem gadiem procedūra novedīs atgriezt pie deleģētā akta. Jāsaka, ka šajā gadījumā deleģēto aktu izmantošana nav pieļaujama. Apusējības princips attiecas uz valstīm, kuru pilsoņiem nav nepieciešama vīza, lai ierastos ES. Komisija var uh, Eh, piemērot eh, pagaidu atkāpes regulējumam, ņemot vērā, no kuras trešās valsts pilsoņi ierodas ES. Jāsaka, tā ir tāda ļoti eh, specifiska situācija. Mēs šeit nevaram runāt par vispārināšanu, kā tas ir runāts deleģētajos aktos jāsaka, kāds ir mūsu politiskais mērķis. Mēs vēlamies, lai būtu efektīvāks uh, apusējības mehānisms, bet šis mērķis joprojām nav sasniegts. Kompromiss nebūs efektīvs, ja pirmo divu gadu laikā komisija varēs. Uh, uh pieņemt tikai īstenojošos tiesību aktus, ņemot uh, vērā uh, bezvīzu režīmu ieviešanu, piemēram, attiecībā uz diplomātisko pašu un dažādu starptautisku organizāciju darb, turētājiem. Es gribu uh, tagad paziņot sekojušo komisijas vārdā. Komisija augstu vērtē to, ka padome un Eiropas parlaments ir pieņēmuši uh, vienošanos par regulas 539 šķērsvītra 2010 grozīšanu, izveidojot kopīgu vīzu politiku un garantējot vairāk solidaritātes dalību valstu starpā. Bet komis Komisija nožēlo to, ka komisijai piedāvātās pilnvaras saskaņā ar pārskatīto apusējības mehānismu nav mūsu prāt saskaņā ar 290. un 291. LESD līguma pantu. Līdz ar to komisija sev patur tiesības izmantot tos legālos instrumentus, ka, ko tai piešķir līgumi, lai ES tiesa šo jautājumu precizētu realizētu. Paldies! Dziękuję bardzo, pani komisāžu. Prehodzime do mufcov imiņu grupu. Paldies, komisāra kungs. Tagad uzstāsies runātāju politisko grupu vārdu. Veronika Matjo, Tautas partijas vārdā, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, dargie kolēģi. Es gribu sveikt Augustīnu Dias de Meras kungu. Uh, Viņš atgādināja, ka divus gadus esam a, diskutējuši, lai sasniegtu vienošanos a, par šo reformu. Un neskatoties uz a, visu a, to sarunu procesu, kur laikā vairāk kārta mainījās dažādas pozīcijas. Mērķis ir labāk a, rast risinājumu vīzu jautājumos. Mēs nevienmēr varam. A, Uh, reaģēt uz uh, vīzu risinājumiem no trešo uh, valstu puses. Mēs tagad varēsim kopā reaģēt attiecībā uz to valstu prasībām, kas pieprasa vīzas no ES valstu pilsoņiem, gadījumos, kad ES nepieprasa vīzas no šo trešo valstu pilsoņiem. Reciprocitātes principa īstenošana ir ļoti būtiska. Mēs arī stiprinam mūsu robežas un stiprinam mūsu kopējo darbības. Mums ir adekvāti mehānismi, lai mēs varētu reaģēt uz situāciju, ja no kādas trešās valsts ārkārtīgi daudz pilsoņu plūst uz ES un pieprasītu um, patvērumu pieprasījumus. Nebūsim naivi, tie nav pieprasījumi uz īstermiņu uzturēšanos bieži vien, un ir normāli, ja mēs sasargājam mūsu Eiropas pilsoņus un ieviešam vīzu pienākumu sistēmu. Vīza uh, ir uh, pienākums uh, priekšsēdētājs, uh, priekšsēdētājs lūdzu runātāju uzstāties nedaudz lēnāk. Lūdzu, nedaudz lēnāk lasiet tekstu. Tātad šī reforma mums a, atļauj realistisku a, pieju vīzu a, jautājumu risināšanai un ir solis uz priekšu. Paldies! Paldies! Tagad sociāldemokrātu frakcijas vārdā Fajons kundze. Paldies, priekšstādātājkungs! Augstgadātais komisāra kungs, dargie kolēģi, es, esmu ļoti vīlusies, ka diskutējam šodien par šo ziņojumu. Mēs runājam par nākotnes vīzu politiku, bet mēs atsakamies no tām atbildībām, kādas ir Eiropas parlamenta koplēma procedūras laikā. Un šeit ir runa par ļoti tādu būtisku un sensiblu punktu. Padome ir īstenojusi spiedienu. Uh, sarunu vešanas laikā un nesaprotu, kā dēļ referents pašā pēdējā brīdī eh, nolēma nu, atteikties no deleģētā likuma normatīvā akta pieņemšanas tiesībām. Tas būtu būtiski runājot par gadījumiem, kad uz laiku tiek pārtraukts bezvīzu režīms. Tas ir tā kā politisks risinājums, lai iekšpolitiski gūtu tādu kā politikas, publikas labvēlību un pieminēšu rietumu balkonu jautājumu un ar to saistītos risinājumus, jo šādi apdraud ne tikai vīzu politiku, bet arī kaimiņattiecību politiku, un kas var garantēt, ka šādi atsevišķi risinājumi ir tikai izņēmums. Rietumbalkānu Uh, attiecībos dažām no uh, šīm valstīm atkal ieviest vīzu uh, režīmu, ir apdraudējums šo valstu perspektīvai uz ES. Un mēs atsakamies arī no demokrātiskās uzraudzības šeit parlamentā. Tas pats jāsaka par reciprocitātes jautājumu. Mūsu juridiskie dienas apšauba abus līgumus un pirmais tādēļ, ka atsakamies no uh, kompetences un otrkārt tādēļ, ka īstenošanas un arī deleģētie akti tiek pielietot tā, kā tiek pielietoti. Jautājums ir skatīts dažādās instancēs. Mēs dzirdām arī komisijas viedokli, ka ir atšķirīgas nostājas jāstrādā, lai risinātu situāciju, piemēram, atceļot vīzu pienākumu starp Kanādu un Čehijas republiku. Uh, Eiropas valdības ir uzsvērušas, ka attiecības ar strateģiskiem partneriem ir prioritāts, vai jūs varat iedomāties, ka visa ES e, ievestu vīzu, piemēram, ASV vai Kanādas pilsoņiem, ja šīs valsts arī turpinās pieprasīt vīzu atlikušām sešām ES valstīm, respektīvi to pilsoņiem. Tāds ir tāds politisks instruments, ko nekad neaktivēs. Uh, kolēģi, es aicinu balsot pret šo ziņojumu un šādā veidā dot iespēju otrajā lasījumā aizsargāt Eiropas parlamenta uh, līdzlēmšanas spēju. Tas mums piekrīt uh, pēc Lisabonas līguma pieņemšana. Šis ir ļoti tāds um, sarežģīts jautājums, tas skar mūsu pilsoņus un uh, tā ir pilsoņu pamat tiesību īstenošanu brīvai ceļošanai. Jauni cilvēki eh, ceļo visvairāk, viņus eh, šākātās kartās vissaržģītākās perspektīvas. Un šis eh, izstrādētājs dokuments ir slikts, slikts Eiropas pilsoņiem, slikts mūsu attiecībā ar pasauli, slikts visai ES un kaimiņu valstīm. Mums ir milzu atbildība, ja laikā, kad ceturtdien balsosim par vīzu politiku, uh, Ja šādi rīkosimies, tad nevis palīdzēsim, bet gan samazināsim uh, pilsoņu uh, brīvas ceļošanas iespējas. Paldies! Paldies! Atsumirklīti, atsumirklīti, saka priekšstādājs. Zilās kartas jautājums Obermaier kungs vēlas uh, uzdot Fajons kundzei uh, jautājumu. Vikstrāns kundze lūdzu nedaudz uzgaidiet un uh, jautājumu Fajona kundzei uzdos Varmaier kungs. Priekšsēdētājs. Es gribētu iepriekšēji runātāji uzdot divus jautājumus, kā tādas valsts pilsonis, kuru Rietumbalkāna atvēršanās ir diezgan būtiski skārusi. Jūs ar lielu sajūsmu runājat par Rietumu Balkānu atvēršanos, tie skaitā vīzu liberalizācijas pasākums man interesētu. Vai jūs pārzināt situāciju kaimiņu valstīs, īpaši es runāju par savu uh, dzimto Austriju? <clears throat> Simtiem autobusu no Rietumu Balkānas ieradās uh, Austrijā uh, ar turistiem it kā un tukši šie busi atgriezās viņa zemēs. Uh, Eh, pasažieri, eh, šoferi eh, vienkārši nelegāli atrada mājokli Austrijā. Vai jūs to apzināties, vai jūs iedomājaties, stāties priekšā, ko tas nozīmē attiecīgiem, attiecīgo valsts iedzīvotājiem? Jā, paldies, kolēģi Obermājer, kad devāt man iespēju jums konkrēti atbildēt. Mani dati ir ļoti konkrēti. Mēs esam lasījuši Frontex ziņojumu, kur ir, eh, kur ir runa par šiem jautājumiem. Jūs ir paveicies, ka esat no eh, tās valsts, kur ir mazāk problēmas ar eh, šiem imigrantiem. Austrijai brīnišķīga sistēma, viss Rietumbalkānu valsts ir drošas izcelsmes valsts sarakstā. Jā, ir Rietumbalkāni e, e, iedzīvotāji, kas ierodas Eiropas Savienībā, taču viņas skaits turpina samazināties, un Rietumbalkānu valstu valdības ir spērušas visas nepieciešamos sojas, lai arī turpmāk šī tendence mazinātos. Mums ir jābūt realistiem un ir jāmeklē citi ceļi, proti tādi ceļi, kas nodrošinātu, ka mūsu kaimiņu valsts var tuvināties Eiropas Savienībai arī turpmāk. Jo tie ir sarežģīti dzīves stāsti, kas uh, ir tam visam pamatā. Paldies, un tagad vārds Vikstrēmas kundzei. Paldies, priekšsēžu kungs. Eh, šeit uh, ir paredzēta drošības klauzula uh, trešo valstu um, pilsoņu vīzu atvieglumu atcelšanai uz laiku, ja ir e, liels skaits šo atvieglojumu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu. Es gribētu teikt, ka galvenais mērķis ir tāds, ka mēs vēlamies vīzu sistēmas liberalizāciju, mums ir apusējības mehānisms un šādējādi mēs pastiprinām solidaritāti starp mūsu valstīm, tajā pat laikā raidot skaidru signālu ārpasaulē, ka eh, attiecībā uz visām dalībvalstīm jābūt vienādai pieeja, runājot par vīzu, eh, bezvīzu eh, ceļošanu un liberalizāciju. Ir daudz laiks un pūliņi ieguldīti šajā darbā, tagad mēs esam panākuši labu rezultātu, mums ir vajadzīga solidaritāte, un tā ir jā, demonstrēs skaidri arī uh, visai pasaulē. Paldies, un tagad zaļo vārdā Ždānokas kundze trīs minūtes. Paldies, priekšsēdi, godātais komisāri, kolēģi, vispirms es gribētu pateikties referentam Dijas Demēras kungam par uh, veiksmīgu sadarbību šajā lielajā darbā, kas ilga divi pus gadus, kā jūs jau minējāt. Paldies Diezdemēras kungam par personīgiem pūliņiem eh, aizstāvēt Eiropas parlamentu pozīciju, kuru mēs apstiprinājām Libi komitejas balsojumā. Diemžēl rezultāti. Saruna rezultāti nav tik pozitīvi. Eh, manas zaļo grupas vārdā. No vienas puses eh, esam panākuši progresu vīzu apusējības jomā. Jūs visi zinat, ka grozījums, ko sagatavoja mans eh, godāmais kolēģis Aleksandrs Alvāro, ka mēs vēl laba atlapšana, atvesļošanos, un to atbalstīja eh, daudzi mūsu ēnreferenti un citi kolēģi šeit zālē, Tur bija paredzēta automātiski gandrīz vai vīz režīmu e, atkal ieviešana tādām valstīm, kuras ievieš vīzu prasības e, dalību valstu pilsoņiem. Taču tas, šis priekšlikums negūl pilnu atbalstu. Padomu vismaz bija ar mieru divu pakāpju mehānismam piekrist. Kā rezultātā komisija būtu Eh, viņai būtu pienākums apusējību īstenot. Es saprotu, Baņiekungs, jūs arguments, eh, un tomēr progress ir panākts, tomēr mēs esam smagi vīlušies attiecībā uz vīza waiver, tā dēvēto, tātad attiekšanos no vīzām, eh, šo sistēmu sa, pagaidu atcelšanu. Zaļie neuzskata, ka liels skaits eh, eh, pārkāpumu ne, eh, nevarētu būt pamats šīs sistēmas pagaidu atcelšanai. Nevar būt tā, ka indivīdi, kas nav pārkāpuši ceļošanas noteikumus, tiek sodīti par citu personu pārkāpumiem. Un ja vīz režīms tiek pastāvīgi atkal ieviests un to pieņem eh, līdz koplēm procedūrā, tad parlamentam ir arī jābloķē pagaidu eh, vīzu režīmu at, eh, atjaunināšanu. Tieši šo iemeslu dēļ man grupa pirmā lasījuma vienošanos nevarēs atbalstīt. Paldies! Un tagad goes vārdā Ernsta skundze pusotru minūti uzstāsies. Paldies, dāmas un kungi, ar šo regulu būsim godīgi. Tiek izmainīta ES vīzu politikas būtība. Ko es ar to domāju? Vīzu politika kļūst par šantāžas instrumentu īpaši attiecībā uz Rietumu Balkānu valstīm ja mēs kaut ko stiprinām ar šo instrumentu, tad tā ir solidaritāte starp bagātajām valstīm, piemēram, Vāciju un Austriju. Bezvīz režīma atcelšana ir uh, e, leks Roma. Būsim taču atklāti, par to ir runa. Pie Serbijas uh, robežas uh, jau tagad ir tā, ka uh, uh, čigāni vai tādi, kas pēc viņiem izskatās bez pamatojuma tiek sūtīti atpakaļ. Maķedonijā ir pieņemts likums, kas noved pie tā, ka patvērumu meklētā, e, meklējuma pieprasīšana e, kļūst par sodām darbību. Un izceļošanas aizliegumu un tā tālāk to visu mēs tagad redzam, un tas vēl tikai pastiprināsies. Pamatiesība pārkāpumi tiek e, veicināta ar šādu regulu Par to ir runa. Vai jūs esat eh, jebkad bijusi šādā valstī? Esmu bijis Serbijā. Es redzēju, ka cilvēki dzīvo atkritumu izgāstuvēs, eh, un ne jau tāpēc, ka viņiem patiktu tur dzīvot šiem čigāniem, bet tāpēc, ka viņu mājas ar buldozeriem ir nolīdzināts. Šeit runa par cilvēku necienīgu attieksmu, un man kaitina, ka Eiropas Savienība līdzdarbojas šādā eh, procesā ar šo regulu. Eiropas Savienība nepilda savus pienākums cilvēktiesību jomā, es to uzskatu par nelāgu un labējie, protams, gavilē par eh, eh, šādiem pasākumiem. Paldies, Eiropas Savienības tikai var teikt, mēs nevaram piekrist eh, šādai regulai, tā ir obligāti jānoraida. Paldies. Un tagad runā, pārie runātāji. Pirmais būs Koeljo kungs. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dargie kolēģi un kolēģis, gribu izteikt divas piezīmes. Pirmā par uh, reciprocitātes mehānismu. Es piekrītu tam, ka Mūsu mērķim jābūt pilnīgai vīzu reciprocitātei. Ja kāda dalībvalsts uh, paziņo, ka trešā valsts ir noņēmusi ieviest uh, vīzu režīmu pret šīs valsts uh, valsts piedalīgiem, tad visām dalībvalstīm ir pienākums atrast risinājumu situācijā, kas skar visu ēs. E Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka cit, ka ES pilsoņi uh, piedzīvo dažādu attieksmi. Tas ir Diestemēra kunga pārstāvētais princips, un es to pilnībā atbalstu. Otrs jautājums par vīzu režīma atkal ieviešanu, respektīvi bezvīza eh, režīmu eh, īslaicīgi vai termiņā noteikti laiku pārtraukšanu. Es gribu teikt, ka tam ir jābūt iespējami tikai eh, konkrētos izņēmumu gadījumos, kad ir vērojama migrantu plūsmas liela pieauguma tendence. Es piekrītu Kovāčeva kungam ārlietu komitejā. Tiek runāts par to, ka šis mehānisms nav automātiski pielietojams. Tāpat piekrīt tam, ka pienāk vīzu uh, režīms ir tikai viens no instrumentiem. Tas nozīmē, ka vīzu režīma atkal ieviešana nedrīkst skatīt atdalīti no plašāka konteksta un nedrīkst apdraudāt es kopējo politiku piekrītu tiem kolēģiem, kas gribētu saņemt vairāk informācijas. Piekrītu arī Dievs Demēras kunga pieejam, ja netiks dot iespēju rast plašāku kompromisu, tad uh, Mums centieni jāierobežo ar mazāku apjomu un ir labāk, ja parlamentam sniedz informāciju, nekā turpināt to sistēmu, kāda ir bijusi līdz šim. Paldies! Paldies! Nākošais runātais Vaidenholzer kungs divas minūtes. Dāmas un kungi! Lisabonas līguma lielākais sasniegums ir tiesiskuma drošības un uh, taisnīguma uh, telpa, tas uh, pabeidz uh, ekonomikas, uh, finanšu un tieslietu vienotās telpas izveidi. Un principiāli šis jautājums ir jātur cieņā, ja mēs runājam par 539. slīpsvītra 2001. dokumentu. Vīzes jautājums ir eh, ļoti būtisks arī nacionāls eh, jautājums, nacionāls drošības jautājums. Un šī eh, um, mūsu kopējā mm, tieslietu un drošības tiesiskuma telpa pieprasa kopēju reakciju tieši drošības jautājumos. Iekšpolitikas apsvērumu dēļ tiek kurinātas bailes. Obermajer kungs, arī es esmu iepazinies ļoti precīzi ar šiem skaitļiem un neredzu nekādu jūsu rasto pierādījumu tiek stiprināta Eiropas perspektīva, Eiropas diskusija, ir racionāli jārisina problēmas. Tādēļ visu interesēs būs tu tieši šo eiropeisko ap, um, aspektu stiprināt, it īpaši tas ir Eiropas parlamenta interesēs. Referents, kura darbu ļoti augsti vērtē, viņš ir strādājis ļoti profesionāli, un sasniedz ļoti daudz ko pozitīvu, bet nu šeit noslēgumā diemžēl pieņēma tādu pretēju pozīciju un šī eiropeiskā perspektīva nav tik stipri izcelta, kā būtu nepieciešams. Tādēļ eh, viņa eh, ziņojums jānoraida, jo mēs visi ceram, ka otrajā lasījumā mēs eh, atkal varēsim iekļaut diskusijās Eiropas parlamenta nozīmīgumu jautājumu. Paldies! Paldies, nākošais būs Mulder kungs minūtu 30. De... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, politiskā grupa eh, mani pilnvaroja teikt, ka, protams, eh, mobilitāte, personu brīvu pārvietošanās ir ļoti liela vērtība. Un, protams, ir jāparūpējas par tās veicināšanu. Tieši tādēļ ir labi, ka tiek piedāvāta likumdošana kur ir runāts par tā saukto pārtraukšanas klauzulu. Ja tiešām kaut kas noiet greizi, mēs varam ieviest attiecīgus pasākums, lai cīnītos pret sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Liberāļu politiskai grupai tas ir ļoti svarīgs princips. Tāpat mums svarīgi šķiet tas, ja kāda dalība valsts, piemēram, eh, ievieš normas attiecībā uz mūsu valstu pilsoņiem, mēs varam darīt to pašu. Tā tad ir ievērots reciprocitātes princips. Un vēl tā sauktie deleģētie tiesību akti. Mēs uh, savā politiskajā grupā uzskatām, ka deleģēto tiesību aktu ieviešanas iespējamība pastāv, un tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs līdz ar to varam atbalstīt referentu priekšlikumu, paldies par veikto darbu, un ceru, ka gal, galā plenāra sēdē vairākums deputātu atbalstīs tieši šo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Tagad Pirkera kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze! kad Eiropas parlaments 2010. gadā atbalstīja eh, bezvīzu režīmu, Eiropas dienvidu austrumu valstīm, tad mēs eh, par to eh, ļoti daudz lēmām un apspriedāmies un pieņēmām ļoti loģisku lēmumu, bet ņemot vērā to, eh, cik ļoti lielā mērā ir paaugstinājies patvērumu meklētāju skaits, tātad jau 60% no patvērumu meklētājiem vēlas doties uz Šveici, Zviedriju un Vāciju, un tieši 60% no šiem patvērumu meklētājiem nāk no uh, dienvidu austrumu Eiropas. Ein Lehman des Asyls. Tādēļ mums vajadzētu saprast, ka ir ļoti daudz nepamatotu patvērumu prasību un pret tām ir jāvēršas. Ko mēs varam darīt, kāda varētu būt attiecīgie instrumenti, lai cīnītos pret sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, ir lēmums par aizsardzības klauzulu, proti, ja pieauga. Uh, tādu personu skaits, kas kādā valstī uh, uzturs nelikumīgi vai uh, nepamatoti iesniedz patvērumu prasību, uh, ka šīs personas var tikt nosūtīts atpakaļ izcelsmes valstī. Domāju, tas ir ļoti labs priekšlikums, pateicoties kuram uh, mēs nemanipulēsim ar patvērumu sistēmu, tieši otrādi situācija būs iespējams pātrināt. Un tāpat uh, uzteikšanas vērts ir fakts, ka šeit ir ieviests apusējības mehānisms, pateicoties kuram būs vairāk solidaritātes dalību valstu starpā. Paldies! Grazie! Paldies! Tagad Ēņčū kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie draugi un kolēģi! Es ļoti labi sapratu tās bažas, kas izskanēja kolēģu balsīs, runājot par īstenojušo uh, um, aktu izmantošanu uh, pretstatā deleģētiem tiesību aktiem. Es patiešām uh, cenšos ieklausīties jebkurā viedoklī un to cienīt. Eh, un jāsaka, ka tā vienošanās, kas tika panākta ar padomi, varētu beidzot izbeigt šo eh, netaisnīgumu, kas skar tūkstošiem Eiropas Savienības pilsoņus, ņemot vērā vīzu politiku, kas tiek piekopta Kanādā un ASV. Appusējības princips nodrošinās solidaritāti pret Bulgārijas, Rumānijas, Čehijas Republikas, Polijas, Kīpras un Horvātijas pilsoņiem, jo, diemžēl, pašreizējā vīzu politika viņus joprojām disk diskriminē. solidaritātes principa vārdā es lūgtu šo ziņojumu atbalstīt. Paldies! Paldies, Gabriela kungs, divas minūtes kundze. Paldies, priekšsēdājs kundze. Arī es gribētu uh, pateikties uh, Dievs Demēras kungam, referentam, par viņa ļoti izcilu labu paveikto darbu un šo iesaisti uh, šajā kopējā procesā. Mēs jau ilgi diskutējam, bet pateicoties šim dokumentam, es domāju, ka mēs esam spējuši koncentrēt mūsu uz. Uh, uzmanību uz eh, Eiropas Savienību kā taisnīgumu un brīvības eh, telpu. Eiropas parlamentam ir savs vārds sakāms. Mēs eh, redzam, ka mēs ar šo dokumentu radam solīdu bāzi darbam nākotnē. Jo ir tādi tehniski jautājumi, bet kopumā ir jāsaka, ka šis ir politisks vēstījums mūsu attiecībām ar trešajām valstīm. Šeit ir nepieciešami neitrāli un uh, lietišķi kritēriji, tad eh, to varēs īpaši labi izmantot. Par tehniskiem jautājumiem pārtraukuma klauzula ir jāievieš atbilstoši tiem kritērijiem, ko izstrādājam, un arī uh, katrā gadījumā atsevišķi. Tas ir iespējas, uh, kā adekvāti reaģēt uz uh, migrācijas plūsmām un pārmērīgu to jā, pieaugumu. Reciprocitātes uh, jautājums jāstiprina, tad tas būtu uh, efektīvs, jo Solidaritāte starp dalību valstīm ir uh, mūsu sarkanā, uh, teiksim, mūsu vadmotīvs, un tas ir jāpierāda. Kopējais uh, vīzu definējums un dažādās definīcijas, kas ir rasts, to pierāda. Tā mēs sasniegsim mūsu mērķus un gribu vēlreiz teikt paldies mūsu referentiem um, un referentam par iespēju virzīties uz priekšu tieši šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs eh, Protasievičs kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsādātājs kundze. Komisāra kungs. Diskusijas, eh, kas eh, noslēdzas, parāda to, cik sarežģīti ir pieņemt iesta mēra kunga piedāvāto kompromisu un tomēr gribu sveikt uh, referentu ar sasniegto kompromisu lai arī šis kompromiss neapmierina visas puses, bet es domāju, ka to ir jāatbalsta sekojošu iemeslu dēļ. Pirmkārt, arī no diskusijām izriet tas, ka daudzi ES pilsoņi integrācijas lielāko sasniegumu redz tieši brīvas ceļošanas iespaidā. Šengens telpa ir vērtība, kas ir jāaizstāv. Bet jāaizstāv arī no uh, ļaunprātīgas izmantošanas tā, lai uh, pilsoņi nezaudētu savu ticību Šengens telpai. Kā uh, šo sasniegumu varētu efektīvi aizstāvēt no ļaunprātīgas uh, izmantošanas? Tātad, ja trešo valstu pilsoņi bez vīzes uh, nonāk ES uh, teritorijā, uh, un pieprasa patvērumu, kas nav pamatoti, tad ir jābūt iespējai reaģēt. Nevis Eiropas birokrātu, bet gan Eiropas Savienības interesēs kopumā. Mēs apzināmies, ka mēs uzliekam ļoti lielu atbildību uz komisijas pleciem, bet uh, Ceram, ka komisija varēs eh, ar eh, ļoti plašu atbildības pakāpi rīkoties. Mēs eh, runājām par vīzu režīmu atcelšanu vai vīzu režīma atkal ieviešanu attiecībā uz dažādām valstīm. Šeit jāpiemina Austrum Eiropas valstis, kas gaida dažas atsevišķas risinājumus un mums jā ievieš eh, noteikti mūsu principi un soļi, eh, arī aizsargājot austrumu partnerību. Tas ir būtisks jautājums eh, vīzu režimam kopumā. Paldies! Paldies, un tagad brīvā mikrofona procedūra Mikolākungs. Kolēģi! Dārgie kolēģi, apusējību un vīzu remīžīma atkal ieviešana var principā tikt pieņemta, taču es brīdienu šādai stingrai klauzai var būt negatīvs seks. dalībvalsts E, politisko notikumu e, vērtējums dienu no dienas var izrādīties nevisai precīzi, un tas var būt ar tāliešām sekām. Tādēļ labs risinājums būtu saīsnāt uh, procedūras politisko patvērumu lūgumu izskatīšanai. Bulgārija ir ies ieviestas jaunas procedūras politiskā patvēruma vērtējuma izvērtēšanai, īpaši no kandidātu valstīm. Eiropas pilsoniskuma gadā būtu labi visiem ES pilsoņiem raidīt iedrošināšanas signālu, proti, ka ES robežas nekļūs uh, par uh, necaur uh, uh, nešķērsojumiem mūriem, uh, kas, kuras tikai, kur ir tikai interešu dēļ tur. Paldies tagad Luna Čeka. Paldies. Dārgie kolēģi, mana kolēģi no eh, Tatjana Ždanoka jau teica, ka zaļie šim eh, priekšlikumam nepiekritīs, jo mēs neatbalstam šādu vīzu režīmu atkal ieviešanu. Parlaments tam nevar piekrist. Esmu referenti Kosovas Eh, jautājumā, un kosovieši ir vienīgie Balkāna iedzīvotāji, kas joprojām nedrīkst brīvi ceļot, un tas taču ir viens no paplašināšanās iegūmiem šī brīvā ceļošana. Bet man jāsaka arī Obermaier kungam kaut kas austriešu kolēģim no FPÖ partijas. Jūs teicāt, ka ir eh, simtiem būs ierodoties mūsu valstī un tukši atgriežas. Nu, tas taču ir loģiski, ka autobusi. Uh, um, ierodas um, ar autobusiem uh, turisti mūsu valstī un viņi apmeklē uh, radus un tā tālāk, un loģiski, ka viņi nedod uzreiz atpakaļ. Tas taču ir saprotami. Paldies, un tagad vārds Tomašičai. Jā, paldies. Eh, mēs nevēlamies, lai Eiropas saimnībai gāstos pāri jaunas imigrantu viļņi. Protams, vīz noteikumi ir jāatvieglo, tas pats par sevi ir eh, pareizi, bet katrai valstī ir jāļauj savu vīzu režīmu uzturēt, jo uh, šeit ir jāņem vērā ekonomiski kā attīstība, kas ir nevienāda Eiropas Savienībā. Eiropas komisija aicina ņemt vērā vēsturiskās ekonomiskās saiknes, kas ir Horvātijai ar Bosniju un Hercegovinu. Um, un kādēļ mēs gribam atvieglot uh, Horvātu izcelsmes uh, eh, iedzotājiem no Bosnijas Hercegovinas uh, eh, robežu čērsošanu, arī viņi nav Horvātijas pilsoņi. Nākamais runātājs Vojčehovskis. Paldies. Pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā ir būtiska pamatbrīvība, un to bauda daļai arī trešo valstu pilsoņi, taču šeit nevienmēr ir nodrošinātā pusējība. Dažkārt ir grūti ēst pilsoņiem ceļot uz trešo valsti bez vīzas. Tā ir diskriminācija. Daži vēlas panākt šīs situācijas izmaiņu, eh, izdarot spiedienu uz trešām valstīm atteikties no vīzu prasībām. Uh, un es domāju, ka tieši tā arī mums ir jārīkojas. Mums, mēs nevaram šādu situāciju pieļaut. Paldies, vārds Obermaieram. Priekšsēdājas kundze. Vainhods kundze Buzeks un Lunačeks kundze negrib to atzīt, bet daudz tūkstoši trešo valstu piedarīgo ļaunprātīgi izmantoja Austrijas gan patvērumu meklēšanas sistēmu, gan arī vīzu sistēmu. Ir nepieciešama klauzula pārtraukt brīvā režīma, brīvo vīzu režīmu, bez vīzu režīmu. Tas ir absolūti nepieciešams. Un dalību valstīm ir jābūt kompetencijai par to lemt. Ja ir kādas akūtas problēmas, tad nevar gaidīt, kamēr komisija komisija ilgtermiņā par šo lēmumu lemj. Vīzu uh, režīms ir. Uh, To, uh, ir jābūt iespēja uh, to piemērot uh, ātri, elastīgi, atbilstoši uh, noteikumiem pagātnē. Zinām, ka ja nelegāli ieceļotāji ir ieceļojuši uh, valstī, tad to izraidīšana ir ļoti sarežģīta un dažkārt pat neiespējama. Paldies! Lunačeka kungs, ir zilās karts jautājums jums, vai jūs atbildēsiet? Lūdzu. Nu, Obermaier kungam, ko uzdod Lunačeka? Obermaier kungs, jūs apgalvojat, ka tūkstošiem gadījumu esot, ka cilvēki ir Austrijas politiskā patvēruma likumdošana izmantojuši ļaunprātīgi, tā nav taisnība. Jūs zināt, ka politiskā patvēruma Eh, lūgumu eh, skaits Austrijai eh, radikāli samazinājies, un ja jūs runājat par ļaunprātīgu šīs sistēmas izmantošanu, es nezinu, pa ko jūs runājat. Diemžēl mums Eiropā nav vienots politiskā patvēruma sistēmas. Katrai valstī ir pašai sava. Mums, diemžēl, nav vienots migrācijas politikas, bet mums vajadzētu to. Nevis šāds cilvēks kā jūs, kas argumentē, ka politiskā patvēruma tiesības tiek ļaunprātīgi izmantots, ir runa par cilvēku par to, ka jādod cilvēkiem ceļošanas tiesības, jūsu argumentiem nevar piekrist. Paldies, priekšstādātājs kundze. Mani sauc Obermairs, neesmu Lunačeks. Arī paldies par šo jautājumu, ko uzdeva Lunačekas kundze. Viņa pieminēja ļaunprātīgu patvērumtiesību izmantošanu, to, ka viņa negrib to atzīt, tā ir viņas problēma. Uh, Bet to var skaidri saprast, lasot uh, šo um, ziņojumu. Un mēs esam norūpējušies uh, par situāciju un ka ir jāatrod risinājums. Tas, ka risinājums nepatīk pilnīgi visiem, tas ir skaidrs. Tas, ka Lunačekas kundzei ir viens viedoklis, uh, man cits, nu tā ir demokrātija. Paldies! Un tagad vārds tiek dots komisāram Mimiks kungam. Much, Liels paldies, godātie deputāti, par spīti problēmām, kas uh, saistās ar, eh, savstarp, ar eh, savstarpējības mehānismu, ko skaidroju komentāros. Tagad koncentrēšos uz šī kompromisa pozitīvajiem elementiem un pāri visam tam, ka tagad mums būs šis atcelšanas mehānisms, kas nodrošina mūsu vīzu politikas uzticamību un sniedz arī nepieciešamos eh, rīks, lai cīnītos pret pārkāpumiem. Šīs mehānisms ir pēdējais līdzeklis, un Eiropas komisija garantēs to, lai tas tiktu izmantots tikai tad, kad priekšnosacījumi tiek ievēroti. Eiropas parlaments tiks regulē, regulāri informēts par dažādiem soļiem, kas ir saistīti ar abu mehānismu īstenošanu. Es saprotu, cik svarīgi ir nodrošināt uh, uh, brīvu uh, ceļošanu bez uh, vīzām Schengens uh, uh, zonā un arī tuvāko kaimiņu valstīs. Vi, šis bija ļoti sarežģīts un komplekss process. Un pirms mēs varam kādus soļus, mēs pārdomāsim visas sēkas. Tagad daži vārdi par Rietumu Balkānu vīzu politiku. Pirmkārt, atcelšanas mehānisms. Uh, nav e, instruments, kas speciāli ir izstrādāts Rietumbalkānu valstīm. Nē, tas tiek piemērots e, visām valstīm, kas pievienojas Schengenas jomas, e, Schengenas zonai, kur nav vīzes, un tas iekļauj visas valstis arī, kas nākotnē tiks atbrīvotas no vīzes prasībām. Taču Rietumbalkānu situācijai jāpievērš īpaša uzmanība. Tas ir saistīts ar Rietumbalkānu ietekmi uz Eiropas Eiropas Savienības paplašināšanās politiku kā arī ar mūsu vīzumu patvērumu politikām. Prāksē no vie... Um, tas ir no vienas puses, no otras puses tas ir saistīts arī ar uh, vēl lielo skaitu um, patvērumu meklētāju, kas nāk no Rietumu Balkāniem. Mēs pašlaik sadarbojamies ar Rietumu Balkānu valstīm iesaistītiem dalībvalstīm, lai uzraudzītu cieši situāciju un rastu risinājumu. Tad, kad atcelšanas mehānisms tiks uh, īstenots, piemēros, mēs varam izslēgt, ka, ja esošā situācija turpinās, tad vien vai vairākas dalībvalstis varētu aktivizēt šo mehānismu, taču ir jābūt arī skaidram tam, ka mehānisma aktivizēšana automātiski nenozīmē, ka tiek uz laiku atcelta uh, šī. Uh, atbrīvošana no vīzām, ka tiek pieprasīts vīzes. Mums ir jāievēro, uh, vai, vīs, vai situācija tiešām ir gana nopietna. Eiropas parlaments tiks arī procedūras laikā informēts par visu šo procedūru. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds tiek dots uh, uh referenta uh, kungam Demēram. Senjorā prezidentā. I... Paldies, priekšsēdētāja kungs, kundze. Un Pateicos arī visiem kolēģiem, kas ar saviem komentāriem ir bagātinājuši mūsu debates. To, cik daudz deputāti izteicās, norāda, cik debates ir svarīgas. 18 kolēģi izteicās Un es viņiem visiem pateicos par viņu ieguldījumu, gan tie, kuri izteicās par šo ziņojumu un atbalsta to, pateicos arī tiem, kas izteica iebildums pret to. Un tagad eh, viens eh, jautājums eh, komisijai un viens vispārīgāks jautājums. Gudētais komisārkungs. Kurš interpretē legalitāti? Vai tā ir Eiropas komisija, vai, ir, uh, vai tā ir padome, vai tas ir Eiropas parlaments? Komisija, es um, nezinu, ka būs deklarācijas paziņojums. Un, Mēs zinājām, ka šis paziņojums tiks izstrādāts pavisam drīz, bet mēs nevaram piekrist jūsu juridiskajam spriedumam par uh, likumdošanas priekšlikuma uh, legalitāti, likumību, jo uh, tad mēs šeit uh, iejaucamies arī šajā apusējības jautājumā, kas ir dzirdētiem īstenošanas aktiem. Mēs nevaram piekrist jūsu izdarītajiem secinājumiem. Vēlos atgādināt kaut ko ļoti interesantu, jo īpaši uzklausot jūsu pēdējos uh, komentārus. Jūs nepiekrītat ziņojumam vispār, vai jūs piekrītat. Uh, daļēji šim ziņojumam, vai jūs piekrītat tam, kas ir saistīts ar šo atcelšanas mehānismu, kuru arī labāk paskaidrojat, bet jūs nepiekrītat šim apusējības mehānismam tikai tādēļ, ka tas ir kaut kā īpaši juridiski noformulēts. Es nezinu, komisāri kungs, jūs arī savos uh, skaidrojumu vārdos nepateicāt, kādēļ jūs nevarat atbalstīt šo apusējas mehānismu, kā tas ir aprakstīts uh, mūsu ziņojumā. Es augstu novērtēju arī Malstrēmas kundzi un viņas darbu, es arī sēkoju viņas darbam, bet es domāju, ka mums ir vēl iespēja sadarboties, uh, vest sarunas, lai varētu vienoties. Uh, Ziņotājs šeit ir eh, savā ziņumā stiprinājis Eiropas komisijas lomu, jo īpaši tās diplomātisko lomu. Un Rietumu Balkānu valstīm nav no kā baidīties. Ziņotājs ir šeit vienkārši mēģinājis izstrādāt eh, solidāru tiesību aktu, lai tā būtu atbilde uz esošo situāciju. Tad noslēgumā Es visu ziņoju domāju par kipriešiem, par horvātiem, par čehiem, par bulgāriem, par rumāņiem un par poļiem. Un viņiem es prasu apusējību, un viņu vārdā es prasu solidaritāti. Paldies! Eh, komisārio. Gudrais komisārkungs, vai varbūt jūs vēlties atbildēt uz dzirdēto? Ja jūs vēlties, Jūs to varat darīt. Much, Paldies, uh, priekšādātājas kundze. Referenta kungs. Es vēlētos uh, tādā uh, pat pavisam tiešā veidā paskaidrot, ka komisija ļoti atbalsta savstarpīguma mehānismu saskaņā ar eh, regulā iekļautajiem nosacījumiem. Taču mēs nepiekrītam juridiskajam risinājumam, tiesiskajiem mehānismiem, ar kuriem šis eh, savstarpīgums tiek īstenots reālajā dzīvē. Tas pats attiecas uz eh, apturēšanas mehānismu. Arī to komisija atbalsta Gluži tāpat kā uh, tā atbalsta abus divus elementus, tātad politisko un institucionālo elementu, kopā arī ar, ar tiesisko mehānismu. Es gribētu piekrist uh, referentam, ka, protams, pastāv iespēja apspriest uh, šos jautājumus arī tālāk, un iespējams mēs varēsim vienoties par šo lietu. Es patiešām vēlētos jums pateikties par jūsu ieguldījumu par ieguldīto darbu šajās sarunās un arī par panākto kompromisu. Vēlreiz paldies! Lūdzu, referents. Pues, muchas gracias, señor komisario. Paldies, komisāra kungs. Paldies, Nemecis kungs. Es vēlētos jums pateikties par šiem paskaidrojumiem. Manuprāt, tie nāk īsti laikā. Jo īpaši es vēlētos jums pateikties par jūsu ieguldītajiem pūliņiem cenšoties aizstāvēt komisijas nostāju. Pat tiešām jums nav īpaši laba situācija, jo šo ziņojumu tik labi nepārzinat, kā citi kolēģi. Tieši tāpēc jums bija ļoti jāpiepūlas cenšoties aizstāt Malmstrēmas kundzi. Bet uh, Neņemot vērā jūsu neatkarību, mēs, protams, atzīstam, ka jūs esat neatkarīgs komisārs. Jūs noteikti saskarsieties ar problēmām, izskaidrojot jūsu nostāju jūsu izcelsmes valstī. Es patiešām redzu, ka jums šādas problēmas būs. Un es gribētu, lai mums izdotos pārvarēt tās viedokļa atšķirības, kas vēl pastāv mūsu starpā attiecībā uz juridisko piemērošanu sastarpīgumu mehānismam. Komisārio Vālē. Komisāra kungs, vai vēlties atbildēt? Nē. Labi, tādējādi noslēdzam diskusijas. Balsojums notiks ceturtdien. Tagad uh, līdz 12. pasludinu plenārsēpēc slēgtu.